Bien, la séance est ouverte. Pasludinu sēdi par atklātu. Godātie kolēģi, šī sanāksme ir pilnībā veltīta pēdējam balsojumam par 2011. Uh, gada budžetu. Vakar vakarā mums notika koordinātoru sanāksme, lai tuvinātu nostājas. No vienas puses attiecībā uz rezolūciju, kura tiks pievienota mūsu balsojumam par grozījumiem 2011. gada budžetā, lai skaidrotu šo grozījumu politisko nozīmi. Un otras puses mēs apspriedām arī papildus grozījumus, kas ir adresēti padomei un par kuro, kuros ir runa par to, kas notiks pēc 2011. gada budžeta un saiknis starp šiem diviem jautājumiem. Pēc uh, vakardienas koordinātoru sanāksmes es gribu teikt, ka divi referenti un es piedalījāmies šorīt priekšsēdētāju konferencē. Un, ņemot vērā to, kas izskanēja vakar un šorīt, mēs jums piedāvājam balsot uh, Eh, par grozījumiem, kuru saraksts jums ir izdalīts. Ir divi grozījumu kopumi, budžeta grozījumi, kur ir uh, nosaukti ārpus kolekcijas grozījumi, un ir grozījumi uh, rezolūcijas projektam. Voilà. Pardon. Ok. Très bien. Donc. Tātad visi, visiem ir šīs grozījumu burtnīcas priekšā un visiem ir arī balsošanas kartītes. Lūdzu, izņemiet elektroniskās balsošanas kartītes, jo iespējams, ka tās būs nepieciešamas. Es nezinu, vai vienmēr mums izdosies par visiem grozījumiem panākt vienprātību. Vispirms tagad pievērsīsimies budžeta grozījumiem, kas saucās uh, ārpus kolekcijas grozījumi. Šeit ir virkne grozījumu, par kuro, kuros ir runa par jaunas budžeta izdevuma pozīcijas radīšanu. Katrā budžeta kategorijā. Tas ir tāds simbolisks priekšlikums, kas ir saistīts ar jaunajām Eiropas Savienības pilnvarām, kas ir paredzētas uh, Lisabonas līgumā. Un līdz ar to mums ir virkne grozījumu attiecībā uz ieņēmumiem. Un pirms mēs balsojam, Salvadors Garīga vēlas izteikties. Priekšādētāji, es ierosinātu visu šo procesu pātrināt visi grozījumi, par ko grasamies balsot, sākot no 4,90, varētu tikt iekļaut vienā blokā, un tātad visi šie izdevumi grozījumi. Jā, paldies! Man šķiet, ka ir sociālisti iesnieguši uh, mutisko grozījumu pieteikumus, un tie man būs jāizskata viens pēc otra. 40, tagad grozījums 49, 0, 0. Kāda ir referenta nostāja? Par pret atturās referente ir pret. Kas ir par šo grozījumu? Es atvainojos. Šeit ir iesniegts arī mutisks grozījums. Jā, un šis grozījums ir pavisam tehnisks. Mēs domājam, ka vajadzētu svītrot vārdu sporta, tāpēc, ka to vajadzētu iekļaut eh, citā 49.03 grozījumā. Tas vairāk atbilst nosaukumam. Ļoti labi. Varam uzskatīt to par tehnisku grozījumu. Ja tas, eh, šis grozījums ir pieņemts, tad tas automātiski tiks iekļauts. Ja nav citu iebildumu, tad balsojam par grozījumu 49.00. Kas par? Paldies, kas pret? Balsojam elektroniski. No, tu, tu, tu. Jā, es atvainojos. Tātad sākam balsot. Un mēs pieskaitīsim tās balss pēc tam klāt. Beidzam balsot. 17 pār un 14 pret. Es skaitu, ka jā, saprotu, ka jāpieskaita divas uh, pretbalsis no tautas partijas un vienu par vēl. Tātad ir 18 pre, pār un 16 pret. Grozījums pieņemts. Tālāk. Tālāk grozījums 49.01. Vai varam uzskatīt, ka tāpat balsojam, ka tas pats balsojums ir? Tātad mēs balsojam. Labi, balsojam elektroniski un izdarīsim tādas pašas korekcijas pēc tam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Septiņpadsmit pār četrpadsmit pret ar korekcijām iznāk 18 par un 16 pret. Labi. 49.02. Atkal balsojam. Beidzam balsot. Septiņpadsmit pār trīspadsmit pret, tātad 18 pār un 15 pret. Grozījums pieņēmts. Grozījums 49.03. Šeit mēs atkal ieliekam sportu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 16 pret tām. Tagad iznāk 18 pār un 18 pret, grozījums noraidīts. Jā, es pieskaitīju šīs balsis, saka priekšsēdētājs. Ja vēlaties, varam vēlreiz balsot. man saka, ka viens zaļo deputāts par daudz balsojis. Nē, nesot tomēr balsojis. Tātad trim deputātiem nav balsošanas kartīšu, divi balsoja pret un viena Durāns kungs balsoja pār. Tātad iznāk 18 pār, 18 pret. Ādo kungs vēlas kaut ko teikt? Jā, vai jūs varat pateikt, kuriem trim deputātiem tad nav līdzbalstošanas kartīšu? Sidonijai un Salvadoram un Djurānas kundzei nav. Jā, diemžēl tā tas ir. Tātad šis 49.03 tiek noraidīts. Tagad grozījums 49.04. Kas par? Sākam balstot. Dirāns kundze ir mutisks grozījums. Vēl nesākam balsot. Tā tad lūdzu šis mutiskais grozījums Jorānam Fermam. Mēs vēlotos, lai šie grozījumi būtu saskaņoti ar kategorijām. Attīstības politiku uh, gribām pievienot un arī uh, gribam izsvītrot Eiropas arī, e, e, AS izsvītrot. Labi, tagad balsojam par šo grozījumu ar mutiskiem, mutisko grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Četrpadsmit, uh, tātad 17 pār un 16 pret ar vienas balss pārsvaru grozījums ir pieņemts. Tātad no šīs grozījuma sērijas 4 ir pieņemti un viens grozījums noraidīts. Tā kā visi budžeta komitejā noraidītie grozījumi var tikt atkal iesniegti plenārsēdē, ja grupa, politiskā grupa to vēlas. Tālāk. Pārējām pie grozījumiem, kas attiecas uz resursiem. Man štie, diemžēl jāsaka, ka mēs nevaram balstot par visiem blokā, jo sociālisti ir iesnieguši mutiskus grozījumus. Vai tā tas ir? mēs domājam, ka būtu jāsaka garantijas finanšu stabilitātes mehānismam attiecināms ne tikai uz maksājumiem, bet arī uz saistībām ja, ja jūs tām piekrītat, tad varam balsot par visiem grozījumiem kopā, jo tas pēc būtības te neko nemaina. Priekšsādētājs man teica, ka jums iespējams būšot mutisks grozījums arī grozījumam 49.08. Jā, Fermkungs, es uh, atvainojos šīs Eh, šis uh, mutiskais grozījums attiec uz 49.07 un 08 uz abiem. Tātad jūs piebildat arī eh, saistības pie maksājumiem. Priekšsēdētājs, es nedomāju, ka šeit uh, vajadzētu kaut kādu atsevišķu balsojumu. Tātad es aicinu balsot kopumā par grozījumiem 49.05. 4906, 4907, 4908. Kas ir par? Kro, eh, referents ir par. Kas pret? Paldies, atturās. Ar lielu vairākumu šie grozījumi ir pieņemti. Līdz ar to mēs e, esam izskatījuši ārpus kolekcijas grozījumus. Tagad pārējām pie balsošanas saraksta rezolūcijas projekta grozījumiem. Vai šīs balsošanas kartīšu problēmas joprojām nav atrisinātas? Nu labi, tad mums būs jāveic korekcijas. Jums visiem šies, šī pakete ir. Tagad mūsu referenta. Jā, Joran, lūdzu. Es gribu teikt, ka mums ir grozījums par finanšu transakciju nodo, nodevu, ko mēs neesam atsaukuši. Labi. Tātad pirms mēs sākam balsot par grozījumiem rezolūcijai, sociālistu grupa ir paturējuši spēkā savu grozījumu par resursiem, nosakot finanšu transakciju nodevu Kāds ir referentu viedoklis? Referents ir pret. Kas ir par šādu priekšlikumu? Paldies, kas pret? Vairākums ir pret, tas ir acīm redzams, tātad šo grozījumu budžeta komiteja neatbalsta, bet kā jebkuru grozījumu, kas ir izskatīts budžeta komitejā, uh, pēc autora vēlmes var iesniegt arī plenārsēdē. Tagad sāksim balsot par grozījumiem rezolūcijas projektam. Sākām ar kompromisu A, kas ir par, kas pret, viens pret atturas, viens atturas, tā tad pieņemts. Bet kompromisā neietilpst uh, turpmākie divi grozījumi. Pirmais Jensens grozījums, referents par, kas par, pret, atturas atturās pieņemts. Otrais grozījums atkrīt līdz ar to. Grozījumi 3 un 4 ir identiski, referents par kas par, kas pret, paldies, atturas, pieņemti abi divi. Tāpat piektais un sastais grozījums ir identiski, bet referenti ir pret. Kas ir par šiem? kas pret, paldies, atturās, noraidīti. Septītais Jēnsens grozījums referenti pret, kas par. Pārbaudīsim, elektroniski sākam balsot. Un ko zaļie šai gadījumā dara? Zaļie ir pār vai pret? Labi, beidzam balsot. Beidzam balsot. Tā tad 20 ir par, vēl viens jāpieskaita un 17 pret plus 2. Tā tad 21 pār 19 pret grozījums pieņemts. Vērtmans kundzes grozījums, kuru papildina mutisks grozījums priekšsēdētāji. Dažiem cilvēkiem tagad ir, uh, ir atnēstas balsošanas kartītes, un viņiem tādas līdz tam nebija. Tā tad lūdzu, vai mēs nevarētu vēlreiz pārbaudīt, ņemot vērā šo jauno situāciju. Labi, saka priekšsēdētājs kas tad, kāda ir situācija ar balsošanas kartītēm? Ģurāns kundze ļoti labi un no tautas partijas grupas joprojām jums nav kartīšu. Es atvainojos, tev ir, jā, tā tad galu galā no tā nebā, nemainās balsojuma rezultāts, bet eh, vienīgajam, kam vēl nav balsošanas kartītes, tas ir, vārds sakot, referents. Referentam ir tā privilēģija ietekmēt balsojumu uz vienu vai otru pusi. Labi, tagad es lieku uz balsošanu balsošanu Vērtmanas kundzes grozījumu ar mutisko grozījumu. Referenti pret, kas ir par. Labi, mums būs jābalso elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 15 pār 22 pret, 23 pret, noraidīts. Kompromiss B ar mutisku grozījumu un C kompromisu. Vai varam balsot par abiem kompromisiem kopā ar mutisko grozījumu? Kas ir par šiem? Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas. Paldies. Abi kompromisi ir pieņemti. Devītais grozījums un desmitais grozījums ir identiski, referents ir pret. Kas ir par? Balsojam elektroniski par devīto un desmito grozījumu. Sākam balsot. Pieskaitīsim tātad vienu balsu pret, jo referents ir pret. Beidzam balsot. Jā, 20 ir pār, pret ir 19 plus 1 arī 20. Līdz ar to grozījums ir noraidīts. Tātad tālāk 11. un 12. grozījums, kas ir identiski, referents ir pret. Kas ir par? Paldies, pret. Paldies, atturas. Šeit ir redzams, ka lielais vairums ir pret šiem grozījumiem. Tālāk 13. grozījums, referents ir pret. Kas ir par? Džeims Ellis grupa ir par, kas ir pret, lielais vairākums pret, atturās, grozījums noraidīts. Tālāk jābalso par 14. grozījumu. Referents ir par, kas ir par, kas ir pret, atturas, pieņemts. D kompromiss, kas par, kas pret, paldies, atturas, pieņemts. 15, 16 atkrīt, bet ir jābalso par 17. Elgas tripels grozījumu. Kas ir par? Referents ir par. Kas pret? Atturas pieņemts. De 18. grozījums. Referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas pieņemts Noraidīts. 19. portašs. Referents ir pret. Tātad, kas balsojam elektroniski par 19. grozījumu? Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 14 pār, 26 plus 1 pret. Uh, noraidīts. 20. Hartonga grozījums referents ir pret, kas ir par? Hartongs Andersons, kas ir pret, atturās, noraidīts. 21. Referents ir par, kas ir par šo grozījumu, kas pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums ir atsaukts. 23. grozījums, referents ir pret, kas ir par, kas pret, atturas, noraidīts. 24. sportašu grozījums, referents ir pret to, kas ir par, kas pret, atturas, noraidīts. 25. grozījums balsojam par daļām. Tā tad viens no vis un starp citiem, tā ir pirmā daļa referents ir pret to. Balsojam elektroniski par 25. grozījumu pirmo daļu. Sākam balsot. Pieskaitīsim vienu balsi pret, jo referents ir pret šo daļu. Beidzam balsot. 23 pār, 17 plus 1 pret. Pieņemta pirmā daļa. Tagad balsojam par otro daļu. Referents ir par. Kas balso par otro daļu? Pret. Atturas. Arī otrā daļa ir pieņemta. 26. ferma grozījums. Referents ir par. Paldies pret. Atturas pieņemts. 27. Ansjensens grozījums. Kas par? Referents par, kas pret, atturas, pieņemts. 28. Vērtmanas kundzes grozījums. Referents ir pret. Kas ir par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. Tagad nonākam pie E kompromisa. Kas ir par? Es atvainojos, pirms mēs balsojam, Portaškungs lūdzas ir vārdu. Man ir priekšlikums uh, sagatavot alternatīvu rezolūciju, un par to būtu jābalso vispirms, jo tas sašaurina aptvērumu. Tas ir mutisks grozījums. Mēs esam jau izmantojuši to metodu, ka balsojam vispirms par kompromisiem, lai virzītos ātrāk uz priekšu. Un tad redzēsim balsojumu rezultātu. Ja kompromiss ir noraidīts, tad balsosim par jūsu iesniegto grozījumu. Ja nu vienīgi jūs vēlaties iesniegt mutisku grozījumu, nu tad lūdzu iepazīstiniet mūs ar to. Nolasiet to. Devītajā punktā es mēģināšu angliski izteikties atkārto, ka budžeta procedūra 2011. gadam jāveido tā, ka tā tiek sagatavota, ņemot vērā vidustermiņu pārskatu attiecībā uz daudzgadu finanšu plānu. Jāņem vērā šo samazināto rezervas iespēju un ņemot vērā pašreizējos griestus, ir īpaši apakš iedaļās 1A, eh, 3B un 4. Un ar to nepietiek, lai izpildītu mūsu prioritātes un lai nodrošinātu Eiropas Savienības rēģēšanas spēju reaģēt uz paredzamām politiskām, sociālām un ekonomiskām pārmaiņām. Tā visa rezultātā 2011. gada budžets, ko pieņems Eiropas parlaments, ir atkarīgs no tā, vai tiks nodrošināta būtiska pārskatīšana attiecībā uz ieņēmumu un izdevumu pusi. Uh, attiecīgā laika grafikā tā, lai tā stā, varētu stāties spēkā 2013. gadā. Un visbeidzot, mudina padomi ņemt vērā, un tas, protams, attiecās arī tālāk, un tālāk visa pārējā grozījuma daļa. Paldies, referents kundas viedoklis. Ļoti uzmanīgi klausies, bet nevar atbalstīt šo mutisko grozījumu. Mēs esam panākuši vakar tomēr vienošanos, vienprātību koordinātoru sanāksmē, un tāpēc nevar to atbalstīt. Bien, alors. Labi, tādā gadījumā mums ir vispirms jābalso par mutisko grozījumu. Kas par to? Goja par, kas ir pret? Pārējās grupas atturas, līdz ar to mutiskais grozījums ir noraidīts. Tagad balsojam par kompromisu bez mutiskā grozījuma. Kas par? Paldies. Kas pret? Paldies, atturas. Pieņemts. bet šeit nav iekļauts 29. grozījums, par ko mēs balsosim divās daļās. Pirmā daļa referente ir par, kas ir par, kas pret. Paldies. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa. Referenti ir pret. Kas ir par? Kas pret? Atturas Vairums ir pret. Otrā daļa nav pieņemta. 30. ir iekļauts, tālāk 31. grozījums referenti ir pret. Kas ir par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. Kompromiss F. Kas par? Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas. Pieņemts. 32. grozījums. Referents ir pret. Kas ir par? Paldies. At, pret. Atturas. Vairākums ir pret. 33. Referents pret. Kas ir par? Paldies. Pret. Atturas. Noraidīts. 34. referents pret, kas ir par? Paldies. Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Liberāļi ir sašķēlušies, kā visiem tas bija redzams. Tālāk 35. grozījums referents ir pret. Kas ir par? Kas pret? Paldies, atturas, noraidīts. 36. referents pret. Kas ir par? Tagad balsosim elektroniski par šo grozījumu. Var būt kādi pārsteigumi. Sākam balsot, beidzam balsot. 18 pār, 21 pret, noraidīts. 37. Alvaro grozījums referents ir par, kas ir par, kas pret, atturas pieņemts. 38. fermu grozījums referents ir par, kas ir par. Paldies, pret, paldies, atturas pieņemts. 39. atkrīt līdz ar to. Nē, es atvainojos, 39. grozījuma pirmā daļa atkrīt, bet mums ir jābalso par portašu grozījumu otro daļu, un referents ir pret, kas ir par? Paldies, pret, atturās, noraidīta otrā daļa. 40. grozījums. Referents ir pret. Kas ir par? Paldies. Kas pret? Atturas. Noraidīts. 41. referents par. Kas ir par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Apsveicam Rikē kungu un kolēģus. 42. grozījums referenci pret uh, ņemot vērā, ka tas ir papildinājums 41. grozījumam. Referenti ir pret. Kas ir par? Paldies. At, pret. Atturas. Ir vairākums. Labi kas ir noraidījuši šo grozījumu. 43. grozījums referenti ir par. Kas ir par? Paldies, pret, atturās, pieņemts. Tālāk ir mutis, kais grozījums, ko iesnieguši referenti, tātad XX ir jāaizstāja 47 miljoniem. Kas ir par pret? Atturas. Tas ir tehnisks grozījums, praktiski tehnisks un pieņēmts līdz ar to. Tālāk 44. un 45. ir savietojami. Kas ir pār šiem grozījumiem? Kas ir pret? Atturās. Šis grozījums ir noraidīts. Es atvainu, 45. grozījums divās daļās. Kas par pirmo daļu? Referenti ir par. Kas ir par? kas pret, atturas, pirmā daļa pieņemta. Tālāk otrā daļa, kur minēts iter, referenti ir par, kas ir par, kas pret, atturas. Otrā daļa arī ir pieņemta ar vairākumu. 46. grozījums referenti ir pret, kas ir pār, paldies, kas pret, kas atturas noraidīts. 47. atbalsta referenti, kas ir par, kas pret, atturas, pieņemts. 48. referents ir pret, kas ir par, kas pret, atturas, noraidīts. 49. kas par. Balstojam elektroniski pār 49. Alvaro kunga grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit trīs pār, septiņpadsmit pret, līdz ar to pieņemts. 50. Džēms Ellis grozījums, referenti ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Šķiet, ka nedaudz vairāk ir pret, līdz ar to noraidīts. 51. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 52. tripels grozījums, referenti ir pret. Kas ir par? pret atturas noraidīts ar labējo vairākumu. 53. grozījums ir identisks ar 54. referenti ir pret. Kas ir par? Šoreiz balsojam elektroniski. Tagad ir cits vairākums. Bloki ir atšķirīgi. Beidzam balsot. 21 pār 18 plus 1 pret, līdz ar to grozījums ir pieņēmts. Šie divi identiskie grozījumi ir pieņemti. 55. portašu grozījums. Referenti ir pret, kas ir par, kas pret, atturas, noraidīts. 56. ferma grozījums. Referenti ir pret, kas ir par, kas pret, Es uh, labāk gribu pārbaudīt elektroniski, jo šeit politiski sarežģīta situācija. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār, 19 plus 1, tātad 20 ir pret, noraidīts. 57. tripels grozījums divās daļās šūd bija un landscapes, kas ir par pirmo daļu. Referenti ir par, kas pret, atturas, vairākums ir par. Otrā daļa - water resources, kas grib par ūdens resursiem ainavā balstot. Referenti ir pret, kas ir par. Sākam balsot elektroniski par ūdens resursiem. Sākam balsot. Beidzām balsot. Beidzām balsot. 17 pār, 23 pret, otrā daļa noraidīta, 58. Haglunda grozījums, referents ir pre, par, ar mutisku alde grozījumu, kuri vēlētos, lai šis grozījums tiktu iekļauts 22. punktā. Referenti ir par, kas ir par, kas pret atturas pieņemts. 59. ferma grozījums referenti ir pret, kas ir par. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tā tad 20 pār 19 pret pieņemts. 60. Helgas Tripels grozījums referenti ir pret. Kas ir par? Paldies, kas pret? Paldies, atturas, noraidīts. 61. Andrēsienas grozījums. Referenti ir pret. Kas ir par? Paldies, atturas. Paldies. Noraidīts. 62. grozījums. Referenti ir pret. Kas ir par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 65. Alvaro grozījums referenti pret, kas ir par? Pret, atturas, noraidīts. 63. Jensens kundzes grozījums ar mutisku grozījumu, kur exceptional funding for ir aizstāts ar specific market support measure in. Tas jums ir jūsu sarakstā. Referenti ir pret, kas ir par, kas pret atturas. Pirmā daļa ir noraidīta. Nē, šis ir noraidīts. Tātad šis noraidīts. 64. trīpēlis grozījums. Referenti ir pret, kas ir par. Saļie. Jā, ir. Kas pret? Viss citas krāsas ir pa, pret. Tātad noraidīts šis grozījums. Ferma 68. grozījums. Referenti pret, kas ir par. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Septiņpadsmit pār 23 pret noraidīts. 67. Hartonga grozījums referenti ir pret, kas ir par. Paldies, kas pret atturas noraidīts. 68. Šacim ar kakis grozījums referenti ir par. Kas ir par? kas pret. Sociālisti tikai atturas. Pieņemts. 69. ferma grozījums referenti ir pret. Kas ir par? Balstojam elektroniski. 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. 19 pār, 21 pret, līdz ar to noraidīts. 70. referente pret. Balsojam elektroniski par 70. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Hmm. 20 pār 21 pret. Līdz ar to noraidīts. Jā, ļoti rosinoši. Skatīsimies, kas notiks ar 71. grozījumu. Referenti ir pret. Balsojam atkal elektroniski. Dosim otro iespēju Helgai. man saka, ka man vairs nesot tiesību balsot. Beidzam balsot. 21 pār un 20 pret, bet šoreiz Helgas labā. Tātad 71. ir pieņemts. Pārējiem pie 72. grozījuma referenti ir pret. Kas ir par? Kas pret? Atturas noraidīts. 73. ferma grozījums referenti pret. Kas ir par? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 19. 19. Tātad noraidīts. 74. grozījums referenti ir par. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 75. referents ir pret, kas ir par. Balsojam elektroniski. Balsojam par 75. grozījumu. Es nebalsoju. Beidzam balsot. 20, 20 plus 1, tā tad ir katrā gadījumā šis grozījums ir noraidīts. 78. referenta par, kas par, pret, atturs, pieņemts. 77. Alvaro, kas par, referenta pret, kas par, elektroniski balsosim, balsosim elektroniski, sākam balsot. Tātad par 77. Beidzam balsot. 21 par 19 pret plus 1, un tātad 21 pret 20 pieņemts. 78. portaša grozījums referenta pret, kas par? Pret? Atturs noraidīts. 79. ferma grozījums referenta par, kas par? Pret? Atturs pieņemts. 80. ferma grozījums referenta arī par, kas par? Pret? atturs pieņemts. 81. hartona grozījums. Referenti pret kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 82. referenti pret kas par? Paldies pret. Atturs. Noraidīts. 83. fermu grozījums. Referenti par kas par? Pret. Atturs pieņemts. 84. Eh, atbilstīgs iepriekšējiem. 83. referentu par kas par. Pret. Atturs. Pieņemts. 85. fermu grozījums referentu par kas par. Pret. Atturs. Pieņemts. 88. fermu grozījums ir atsaukts. 87. trupals krunas grozījums, kas referenta pret kas par? Pret? Atturs? Nu, diemžēl, neskatoties uz goju atbalstu, tomēr noraidīts. 88. kas līdz grozījums. Referenta par kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. 89. portašu grozījums. Referenta pret kas par? Pret? Portaškungs, tas jūsu grozījums pret? Daudzi. Noraidīts. 9, 90. vērtmans, kas par? Jūs esat parjūta, ja? Pret? Atturs. Noraidīts. Nu, diemžēl, diemžēl. Pat ja mūsu vicepriekšēdi to atbalstīja. 91. Greliekundas grozījums referenta par kas par? Pret? Atturs Pieņemts. 92. Džeims Elsa grozījums referenta pret, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 93. Vaugan kunga grozījums referenta par, kas par? Paldies. Pret. Mhm, uh -huh, balsosim elektroniski. Man norādīja, ka š... tas ir 93. grozījums. Referenti ir par šo grozījumu, vai ne tā? Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, atvainojiet. Kļūda. Esam nomainījuši tālāk eh, nākamo iedaļu un referentu vairs neatbalsta. neatbalsta. Tā ir cita referenta, vai ne tā? Tātad man jāgriežas, tagad ir jāskat uz citu pusi, jāskatās uz eh, Sidoniju un. Bet tagad es visu laiku skatījos uz Sidoniju, bet tagad jāskatās uz Helgu, jo Helga ir referenta par šo iedaļu. Referenta atbalsta šo. Uh, Bet, nu, tā kā viedoklis nebija skaidrs, tad tik un tā balsosim elektroniski. Nu, jā, izrādās jau bijis sāktu balsot. Labi. 20, 20. Noraidīts. Nu, noraid pret pat bija 21 balss. Nu, tā tad Sidonija tad vairs nebalsoja, ja es varu pārņemt viņas balsi. Nu, pārbals visus nākamos balsosim elektroniski, jo šķiet, ka būs domstarpības. Un es balsošu tā, kā Sidonija balsotu. Nu, un Salvadors arī, protams, nenoliedzam. Tātad 904. Lonkunga balsojums referenti ir pret, kas par? Elektroniski, elektroniski. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, vairs nekādas korekcijas nav vajadzīgas, un lūk, dators man saka, 17 pār 25 pret noraidīts. 95. Vandālene un Bokroškunga grozījums. Nezinu, ko domā par to visu referenta. referenta. Brīvs balsojums? Jā. Nu, man, protams, kā referentai ir viedoklis, bet es tomēr gribu uzticēties komitejas viedumam. Nu, varbūt nevajag pārlieku uzticēties, saka priekšsēdētājs un turpina. Nē, ne, nu nevaru nekādā veidā šeit izteikt savu. Tad kas ir par šo grozījumu? Un referenti neizsaka savu viedokli. Kas pret? Atturs. Nu, lūk, savā viedumā budžeta komiteja šo grozījumu noraida. Elis kungs. Man tikai priekšsēdētāji bija jāsaka, es nezinu, vai eh, vajadzētu pieņemt referents viedokli par to, ka viņi ir pret, bet nu mums būs jādomā beigu beigās par to, ka visi šie biroja ir izkaisīta pa vairākām dalību valstīm. Tas ir tāds anahronisms, ar ko vajadzētu tikt galā. Labi, ņemam vērā jūs piezīmēlas, kungs. Tātad 908 referenti ir pret, kas par? Paldies, pret. Atturs noraidīts. 97. Elisa grozījums referenti ir par, kas par? Pret. Atturs noraidīts noraidīts. 98. referenti ir pret. Kas par? Pret. Atturs pieņems. 99. vērtmaņas grozījums. Vēlties pārbaudīt 98. Vē... Nē, Vērtmanis kundz grozījums. Alvaro kungs vēlas izteikties par šo grozījumu. Es saprotu, ko domā referenta, bet varbūt Vertmans kundze varētu um, vārdu prasību aizstāt ar lūgums. Un tad varbūt būtu cits viedoklis. Vertmans kundze, viņa saka, ka viņa piekrīt šādam aizvietojumam, tātad vārdu demands aizstāt ar vārdu requests. Ļoti diplomātiski. Ko domā referenti par šādu grozījumu? Referenti atbalsta to. Kas ir par šo grozījumu ar šādu mutisko grozījumu? Paldies pret. Atturs Pieņemts. Simtais grozījums. Referenta par kas par? Pret? Atturs? Nu, nonākuši esam pie ļoti interesanta metroloģiskas parādības. Tautas partija vispār ir pazudusi. Nu, tiešām sekretariāts arī man apliecina, ka neviena roka no tautas partijas puses neprasa. Kāds milzīgs mākonis es tagad virs tautas partijas un neko nevaram tur redzēt. Nu, jebkurā gadījumā, ņemot vērā šo ārkārtīgi interesanto parādību, grozījums tiek tomēr pieņemts. 101. Andresens kundzes grozījums. Brīva izvēle. Nu, tā tad atkal komitejā izrāda viedums, kas par? Nu, šoreiz jūtu tīri turbulences gaisā sociālistu grupas pusē šoreiz. Jā, varbūt bez maz jāpārtrauc sēdi uz pāris sekundēm, lai šīs problēmas nokārtotu. Nu, negribu izteikt nekādus politisku raksturu komentārus, bet Bet tad, kad kāds aicina eh, piesauc eh, viedumu, tad sociālisti vienmēr satraucas un tur rodas problēmas. Nē, nē, nē, nē, ne, neitrāls komentārs, tas bija pilnīgi neitrāls. Kas atbalsta 101. Andresens kundzes grozījumu? Paldies, pret. Atturas. Nu, viss ir skaidrs, grozījums ir noraidīts. Džeims, Pokriškungs nav šeit, un es atsaucu līdz ar to nākamo grozījumu. Es nezinu, viņš nevar it kā man pateikt, vai ir. Ja jūs atsaucat savu parakstu? Nē, nē, es pārstāvu mūsu grupu un atsaucu nākamo grozījumu. Bokraškungs man pilnvarojas ļoti labi. Tātad grozījums nākamais ir atsaukts. Līdz ar to nonākam pie 103. portaškunga grozījuma, kas par. Atvainojiet, te ir divas daļas. Pirmā daļa vispirms. Kas par? pret, atturs, pirmā daļa noraidīta, otrā daļa, referenta pret, kas par, pret, atturs, noraidīts. Nu, nonākam pie ziņojuma, nē, 83. mutiskais grozījums, tas tika jums izdalīts, vai ne nu tā, referents kundze? Jums vārds? Jā, gribēju nolasīt šo mutisko grozījumu 83. punktā. Atgādina, ka samierināšanās procesā starp budžeta komiteju un, pre, un prezidiju sākotnēji summa 1,2 miljonu eiro atvērā, kas bija paredzēts, e, lai finansētu biroja izdevumus. Šī summa tika samazināta līdz 0,4 miljoniem eiro un atgādina, ka izdevumi, kas ir saistīti ar šo biroja, biroja izdevumiem, var tikt sekt tikai tad, ja tiek nodrošināta pamatojoša dokumenta konkrētiem izdevumiem. Norāda, ka cita veida palielinājumu salīdzinot ar 2010. gada skaitļiem lielākoties paredzēta, lai atjaunotu inventāru protokolu dienestam. Uh, uzskata, ka ja šāds inventārs tiek atgā, atjaunot šogad, tādā gadījumā šīs, šo summu nākamam gadam varēs samazināt. Uzsver nepieciešamību izmantot budžeta piesardzības principu un uh, domāt par parlamenta mītnes vietu un misiju vietām. Turklāt runājot par reprezentācijas izdevumiem, atgādina, ka tā, tas, ir uz, tā, tas ir postenis, kuru var samazināt šīs, šos izdevumus. Uh, gada gaitā salīdzinot ar proje, pro, projicēto summu. Paldies, saka priekšādātāji, jā, šis rakstiskai teksts, ko nu pat tā Helga mums norasīja, jums ir izdalīts, izdalīts, vai ne tā? Paldies, priekšādātāji. Mēs vēlētos lūgt dalītu balsojumu. Pirmā daļa būtu tātad, tātad kas sāks ar vārdiem recalls that leads. Komīgi Coming years. Un tad otra daļa ar otrajā daļā. Tā tad tautas partija lūdz dalīt balsojumu pa divām daļām, ja? Labi, visi to sapratuši lieliski. Tātad par pirmo sadaļu, ko ierosinās mūsu referenti, kas par? Labi, balsosim uzreiz elektroniski, skaidrības nekādas. Un es balsoju ar. Beidzam balsot. 21 par 17 pret apstiprināts. Par otro, otro daļu, ko referenti ierosināja, kas par pret atturs pieņemts ar lielu vairākumu. Nu, līdz ar to nonākam pie gala balsojuma par ziņojumu grozītā versijā. Balsosim elektroniski. Nē, Bokruškungs, jūs nevarat balsot, jūs esat ieradies pa vēlu, pat ja arī jūs esat referents. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 36 par, 2 pret, 4 atturējās. Lieliski apsveicam abus referents. Bien, ben, mes chers collègues. Lieliski, godātie kolēģi, mums ir izdevies eh, noteiktajā laikā visu nobalsot, bet nē, nē, nē, neiet prom, mums vēl pāris balsojumi ir jāveic, un, un lūk, šeit redzam, eh, kādu pievienoto vērtību deva mūsu priekšādātāja konference. Nu, par to, protams, tikai jāpriecājas. Tagad mums palicis balsojums par budžeta grozījumu numur 3 2010. gada budžetā referents Lāršlaus Šurjans. Un jums visiem priekšā ir balsošanas lapiņa. Uh, eh, referentkungs, jūs gribējāt izteikties? Paldies. Jo es vēlētos, lai mēs balsotu kopā par referentu par to, kur eh, referents atbalsta visus grozījumus. Un ja pārējās grupas piekrīt, tad tas būs balsojums blokā. Jā, liberāļu bloks prasa atsevišķu balsojumu. Es, ka, no? No? Ok, ok. Labi. Tā bija kļūda. Kļūda apreķinos, atkal kārtējies meteoroloģiskais brīnums. Nu, tātad balsosim blokā, blokā par visiem šiem astoņiem grozījumiem, par budžeta grozījumu numur 3. Kas par? Pret? Atturs? Grozījumi pieņemti blokā. Nu un gala balsojums par šo grozīto versiju. Kas par? Pret? Atturs? Divi pret, neviens neturējās uh, lieliski pieņemts. Nu, līdz ar to varam tagad balsot par ziņojumu. Es pat nezinu šo nosaukumu, bet faktiski Galķērī kunga ziņojumu. Un Lašlo Šuriens eh, arī tur bija līdzrevens. Es tikai gribēju ierosināt balsot uh, par to, kā par papildu, kā par pielikumu, un tur teikt, teikts pielikums ziņojumam. Tā ir normālā procedūra, jā, jā, jā, tā ir ar atzinumiem, vai ne tā? Lāšlā, jūs arī gribējāt runāt? Jā, bet atkal, ja pārējās politiskās grupas piekrīt, es ierosinātu blokveida ziņojumu, bet ja vien referenti nav pret tātad par galveno institūciju, mēs balsotu blokā, jo mēs vienojāmies, ka mēs šo budžetu izskatīsim neizmainītu. Tātad tas jau ir mūsu rezolūcijas sastāvā, un es pilnībā piekrītu, ka mums par to vajadzētu balsot blokā, un eh, cerēsim, ka mūsu komiteja par to nobalsos ar jā. jā. Labi, saka priekšsēdētājs. Es tikai gribēju vēl piebilst, ka doma kuru izteica Greslas kundze, tā nav nemaz tik slikta. Un tomēr budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā par to mēs varētu runāt, un tomēr ne šeit visu nobloķējot procedūru. Jā, esam uzklausījuši referenti, viņa ierosinājums ir balsot blokā par šiem pieciem grozījumiem, pieciem budžeta grozījumiem. Kas par? Pret? Atturs? Šie grozījumi ir noraidīti. Līdz ar to balsojam par rezolūciju. Visi punkti, kas ir no AFCO, tā tad ir ņemti vērā. Nu, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Nu, līdz ar to AFCO teksts tiek uzskatīts par ietvertu tekšanu. Nu, tad vēl paliek Se, vēl paliek groziņi. Vēl šie grunbēl, kas par, pret, atturs. Gala balsojums. Kas par? Pret? Atturs? Neviens neturs. Nu, līdz ar to pieņemts vienprātīgi. Iz... Très bien, je vous remercie. Lieliski, paldies. Ingeborga Gresla ir lūgus vārdu un vēlējās pastāstīt, kā viņai iet ar sarunām par finanšu regulu. Inga, jūs varbūt pastāstiet tad mums mazliet par to, kas tad tur ir noticis. Jā, paldies, bet ko nozīmē šīs sarunas? Līdz pat šim brīdim mums ir bijušas tehniskas dabas sarunas, un mēs joprojām turpinam paskaidrot e, grozījums un kādi ir grozījuma iesniegšanas argumenti un pamatojums. Mēs budžeta kontrolas komitejā pieturamies pie mums izdotā mandāta grozījuma iesniegšanā. Un e, Atcerēsimies, ka mūsu iepriekšējās sēdes, kopīgās sēdes ir bijusi samērā haotiskas, un tomēr, izējot cauri grozījumiem, ir jāatcerās, ka visu iesniegšanai ir pamatojums. Komisijas tekstā ir vairākas neskaidras vietas. Un eh, patiesībā šobrīd teksts ir jau daudz skaidrāks. Runājot par padomi, padomi vēl nav izstrādājusi savu nostāju kā raudzīties pozitīvi vai negatīvi uz mūsu iesniegtajiem grozījumiem. Vakar tikās Koreper savā kārtējā sēdē, un patreizajā momentā ir iebildes pret apmēram 4-5 grozījumiem. Tātad pret kādiem 4-5, kā jau teica. Un tagad izskatīšu tos visus pēc kārt. Runājot par golfjērī grozījumu, tātad par izdevumu publiskošanu, tad eh, droši vien, ka mums izdosies rast ātru risinājumu. Varbūt, ka teksts ir mazliet agresīvs, un tomēr domāju, ka mums izdosies atrast risinājumu. Katrā ziņā saņemt vairāk informācijas nekā līdz šim. Tas varētu būt savu veidu kā pielikums budžetam. Tas, kas juridiski ir nedaudz neskaidrs un arī grūts, ir atbildības sadalījums. Kā rīkoties delegāciju vadītājiem, kā rīkoties Eiropas diplomātiem? Mēs runājam par delegāciju vadītājiem, kuri tiks izraudzīti no dalību valstu diplomātiskajiem korpusiem un kuri darbosies jaunizveidotā dienesta vadībā. Tā tad viņi kļūs par Eiropas ierēģiem, un līdz ar to viņi būs atbildīgi par tām kļūdām, kuras noteikti tiks pieļautas. Un tomēr, ja kļūda tiks pamanīta pēc tam, tad vi, pie, pēc tam, kad viņš jau būs pabeidzis savu darbību, tad uz viņu attieksies diplomātiskā aizsardzība. Un šobrīd mēs gan ar juridisko dienestu, gan ar komite, atbildīgo komiteju mēģinam izskatīt jautājumu par to, vai mums nevajadzētu aizstāvēt kopienas ekonomiskās intereses tādējādi, ka mēs pārskatītu šo diplomātisko aizsardzību. Šiem cilvēkiem patiesībā ir iespēja izmantot eh, ļoti lielu finansējumu, ļoti lielu kopienas finansējumu. Un tomēr ir jāatzīst, ka juridiskās iebildes, ar kurām klajā ir nākus padome, Šajās iebildēs jau ir skaidrs, ka problēma būs grūti atrisināt. Mēs no savas puses jau esam pateikuši, ka tas būs grūti. Uzskat, ka mums izdosies panākt alternatīvu, ir dažādi varianti, kā to izdarīt, redzēsim, pie kāda rezultāta mēs gal beigās nonāksim. Runājot par budžetu, citu, tad eh, budžeta kontrolas komiteja vēlas izveidot eh, tā saucamo institūciju neitrālu budžetu. Es uzskatu, ka jau šobrīd padome izprot, ka tas ir viens no mūsu mērķiem, un tomēr mēs joprojām nesam vienojušies. Tas ir saistīts ar Eiropas uh, dažādiem fondiem. Mēs, protams, atbalstam uh, atbildības finansējumu un tomēr nepārē, nepārmērīgā veidā. Tie, kur visvairāk iestājas pret budžetu, e, šobrīd iestājas par to, ka ir jā izvērš diskusijas starp dažādām dalību valstīm. Runājot par budžeta, daudzgadīgā budžeta plānu, uh, Bēgas kungs jau ir runājis ar komisiju, un mēs esam izskatījuši arī komisijas priekšlikumu. Lai nebūtu tā, ka mēs it kā bezjēdzīgi kaut ko darām, un viena dalība valsts var apturēt visu. Šobrīd mēs mēģinām to visu atmuģināt, jo mums pats svarīgākais ir vismaz eh, doties uz priekšu solīti pa solītim un paturēt acīs mērķi. Varbūt, ka esam kaut ko piemirsusi. Un tomēr. Runājot par trīspusējām sarunām, tad tās turpināsies. Mēs turpināsim tās jau, mēs turpināsim tās arī nākotnē, jo pirmdien mums visu izskatīt vēl neizdevās. Tātad, kā jau teicu, mēs runājam par tehniskām detaļām, un tam ir ārkārtīgi daudz plusu. Līdz ar to sit, uz situāciju mēs neskatāmies tik daudz no politiskās puses, cik no tehniskās. Piemēram, Eiropas Savienības atskaišu prasība parlamentam nav iekļauta. Tātad visas atskaites nonāk komisijas direktorātos. Protams, ka mēs nesakam, ka komisija būtu jāizslēdz no šīs aprits, un tomēr arī mums ir zinām atbildība. Līgumos ir rakstīts, ka ir jābūt atbildstībai starp atbildību un budžetu, un runājot par auditoru teikto. Tāda delegācijām ir zināma atbildība un ar adekvātu aizsardzību mēs varētu to visu panākt. Pie tam tas ir ne tikai dokuments, kas tiek mums atsūtīts, mēs mēģinām arī definēt to, kas, par ko vajadzētu uzņemties atbildību, ja, piemēram, kāds vēstnieks ir pilnīgi viens tikai ar savu sekretāru. Uh, Jā, finanšu pārvalda vēstniecībās ir ārkārtīgi svarīgi, kā Eiropas Savienības vēstnieki, viņiem ir jāsaprot, ka tas ir viens no viņu būtiskākajiem uzņē, uzdevumiem finanšu pārvaldība. Un liekas, ka ir vēl ierēģi, kur to nav sapratuši. Tātad, ko mēs vēlētos pieprasīt, lai ārlietu dienests pieņemtu nepieciešamos mērus, lai tiešām visi vēstnieki izprastu šo atbildību. Es uzskatu, ka padomai vajadzētu būt mazliet elastīgākai jo ir jau, ir, ir jau jāiekļauj iespēja paredzēt arī apdrošināšanu. Es domāju, ka mums izdosies vienoties, bet padome zina, ka man galīgi nepatīk vienošanās pirmajā lasījumā. Tātad, ja es ar kaut ko nāku klajā, tad es esmu tos pamatīgi izvērtējusi. Un Es, eh, man tiešām patīk visi šie grozījumi. Paldies, Inge. Es, eh, pēc manām domām, šis pārskats bija tiešām ļoti, ļoti skaidrs, un šis būs viens no tiem jautājumiem, par ko mēs runāsim trīspusējās sarunās nākam pirmdien. Un šeit mums vajadzēs ar eh, padomi precizēt šo situāciju un pāriet augstākā politiskā līmenī pēc tam, kad tiks uh, pabeigt šie politiski tehniskie darbi. Kaut ķērīkungs, jūs vēlaties kaut ko piebilst? Lūdzu. Es tikai vēlējos pateikties Gresles kundzei par. Tātad vēlējos pateikties Gresles kundzei par viņas sniegto pārskatu un uh, gribēju uh, paust savu piekrišanu viņas teiktajam. Jā, un es vēl gribēju izteikt cerību, ka padome piekritīs tam, ka ārējās darbības dienests uh, tiks iedarbināts ar šo sarunu palīdzību. Un ka tas notiks līdz decembrim. Paldies, saka priekšsādātājs. Godātie kolēģi, līdz ar to esam pabeiguši darbu, par to man arī prieks. Vēlējos pateikties sekretariātam un visiem līdzstrādniekiem budžeta komitejā un politiskajās grupās par viņu sniegto palīdzību mūsu abām referentēm. Un es vēlētu vēlētos jums arī visiem novēlēt labi nopelnītu nedēļas nogali un visiem labi atpūsties. Līdz ar to sēde ir slēgta.